Yes, but I will give the word to yeah, him first, okay. and then the rapporteur. And then okay. Okay. Ah, okay. <laughs> so, we... so, dear friends, uh, it's. Tātad, darbie draugi, ir laiks sākt. Välkomna till eh, arbetsgrupp 3 eh, där vi ska ta upp frågor om hur trygghet medborgarna... Sirsnīgs veicu trešajā darba grupā, kurā mēs eh, runāsim par uh, mūsu valstu pilsoņu drošības jautājumiem eh, programma, Stokholmas programmas ietvaros. Mēs runājam arī par to, ka uh, ir atvieglota ceļošana pateicoties uh, robežu kontrolas pārstraukšanu uz Schengenes valstu robežām. Uh, tomēr noziedzniekiem dzīve līdz ar to ir kļūsi vieglāka, jo arī viņi vieglāk var šķērsot robežu, tādējādi radot mūsu iedzīvotājiem samazinātus drošības apstākļus. Dalību valstīm ir jānes kopīga atbildība par to, eh, lai tiek notiek veiksmīga cīņa pret eh, pārobežu noziedzību, tādējādi saglabājot iedzīvotāju drošību. Tāpēc ir nepieciešams Eiropas tieslietu un policijas institūcijām rast sadarbības modeļus, lai uh, kopīgi sadarbotos vairākos projektos. Kā jau mūsu plenārsēdē tika teikts, ir svarīgi arī tas, uh, Eh, ka tiek akcentēts tas, ka ir nepieciešams rast līdzsvaru starp noziedzības apkarošanu no vienas puses un no individa pamatiesība aizsardzības. Veiksmīga noziedzības apkarošana balstās uz zināšanām un faktiem. Informācijas eh, apmaiņa eh, līdz ar to ir jāuzlabo tieši starp valstu tieslietu organizācijām. Šeit ir eh, jāizstrādā ilgtermiņa programma informācijas apmaiņai. Tas nozīmē, ka ir jāizvērtē, ar kādu informāciju mēs drīkstam apmainīties, cik ilgi tā tiek uzglabāta un kādiem mērķiem to drīkst izmantot. Eh, sadarbība, sadarbība ir jāuzlabo. Eh, gan policijai, gan Eiropas valstīm ir vajadzīga lielāka izpratne par darbu un jāizkristalizē atšķirības paralēlajos procesos. Tam ir nepieciešama savstarpēja uzticība. Šajā kontekstā būtu arī e, laba iespēja kopīgām izglītības programmām, lai īstenotu Stokholmas programmu. Varbūt mēs šodien par to varēsim arī parunāt. Pēc tam mēs varam runāt arī par procesuālajām tiesībām, e, apsūdzēto personu procesuālajām tiesībām. Eh, Dalība valstis ir jau vienojušās par pakāpeniskumu procesos. Un eh, tās pievēršas soli pa solim visdažādākajiem piesnieku aspektiem. Un, eh, līdz ar to ilgtermiņā mums izdosies varbūt izveidot arī uh, angažētu programmu. Uh, mums ir daudz akmeņi, kas ir, tā sakot, jānolasa no ceļa. Tātad pirmais jautājums, kā uzlabot sadarbības starp tieslietu iestādēm, otrkārt, vai ir iespējams uh, uzlabot kopējās informācijas apmaiņas eh, principus, Un trešo, treškārt, kādām ir, eh, procesuālajām tiesībām ir jābūt prioritārajām, ja mēs gribam iziet eh, šo te procesu soli pa solim. Vēlreiz sirsnīgi sveicam un līdz ar to es gribētu eh, dot vārdu Simonam Busatilam, kā līdzpriekšsēdētājiem. Lūdzu. Well, thank you so much, uh, uh Madam Davison. Uh, coach. Liels paldies, Davidson kundze. Dargie kolēģi, es priecājos jūs redzēt šajā trešajā darba grupā par pilsoņu aizsardzību un Eiropas iekšējās drošības stratēģiju. Es eh, jums neapskatīšu ilgāk tagad šo jautājumu, jo mēs gaidām jūsu viedokļus un mēs gaidām atklātu viedokļu apmaiņu šajā darba grupā kā koordinators eh, pilsoņu brīvības eh, tiesību un eh, iekšlietu komitejas sastāvā. Es, mēs piešķiram lielu nozīmi tai tēmai, ko apskata kopīgā sanāksme, bet uh, šajā tēmā ir svarīgi arī drošības eh, jautājumi. Kā eh, tāds patīs grupa, eh, mēs gaidām komentārus no dalību valstu parlamentu pārstāvjiem, jo gaidot Lisabonas līgumu stāšanos spēkā, gan Eiropa parlaments, gan arī dalību valstu parlamentu uzņemsies eh, lielāku lomu šajā eh, jautājumā. Par darba kārtību mēs dosim iespēju izteikties pēc iespējas vairākam runātāju skaitam. Jūs varat eh, aizpildīt šo zilo lapu, kas ir jūsu dokumentos. Tātad tādā veidā jūs reģistrējaties mūsu runātājas sarakstā. Es domāju, visiem jums jau tas bija zināms, un ja kādam nebija zināms, tad es atgādinu, un tad jūs uh, iesniedziet šīs šos zilās lapas, un tā mēs jūs iezīmēsim runātājas sarakstā. Mēs nosauksim gan to runātāju, kam tagad ir jāuzstājas, gan arī nākamo, lai viņam būtu laiks gatavoties. Un pirms dot vārdu pirmajam runātājam sarakstā, es vispirms došu vārdu šīs darba grupas referentei Karmenai Hermozinai Bono, kas ir Spānijas deputāte deputātu kongresa, Spānijas parlamenta deputāte, viņa mūs iepazīstinās ar tēmu, un tad mēs varēsim sākt uzskatu apmaiņu. Tātad Hermasina Bonakundze, jums vārds. Liels paldies, labrien, dāmas un kungi. Es runāšu ļoti īsi, lai būtu vairāk laika diskusijai bet es domāju, ka ir mans pienākums eh, norādīt, ka ir divi svarīgi jautājumi šajā sanāksmē, un es domāju, tie būs ļoti svarīgi. Pirmkārt, gaidāmais eh, Lisabonas līgums, kas stāsies spēkā un cilvēktiesību harta, un kā Lisabonas līguma sekas loma, kāda būs eh, dalību valstu parlamentiem, lai nodrošinātu uh, saskaņu un konsekvenci, tātad saskaņu starp Eiropas Savienības un dalību valstu likumiem. Plenārsēdē mēs dzirdējām pretrunīgus uzskatus, dažādus uzskatus par Eiropas parlamenta lomu, salīdzinot ar dalību valstu parlamentiem. Protams, es eh, negribu tagad eh, paredzēt to, kas notiks, vai arī minēt kādus konkrētus viedokļus. Tātad pēc no Maastrichtas līguma tagad ir panākts tas, ka vairāk nekā 400 miljonu e, pilsoņu var pārvietoties viegli starp 25 valstīm. Tad ir šī imigrācijas politika, pie kā mēs turpinām strādāt, ir arī migrācijas un patvēruma politikas, un ir arī svarīgas tādas aģentūras kā Europol, Eurojust un Frontex. Ir e, Stokholmas programma un ir svarīgi e, skatīties uz tiem jaunajiem izaicinājumiem, kāda mums ir un kāda mums būs no 2010. līdz 2014. gadam attiecībā uz brīvību un tiesībām. Uh, Un es eh, gribētu īsi nosaukt dažus no šiem izaicinājumiem. Pirmais - līdzsvars un sadarība starp eh, pilsoņu tiesībām un brīvībām un cilvēku eh, dzīvi un brīvību un drošību kā panākt lielāku drošību, nevēršoties pret uh, cilvēka brīvībām un tiesībām. Uh, pilsoņu tiesības būs arvien saistošākas dalību valstīm, uh, jo ir Eiropas Savienības cilvēktiesība harta, kas to nosaka tad es gribētu runāt par pasākumiem pret smagiem noziegumiem, kā rasa diskriminācija, ksenofobija, antisemītisms, homofobija un dzimuma diskriminācija un eh, vardarbība. Tad jautājumā par migrāciju un patvērumu ir svarīgi sadarboties. Es gribētu arī minēt dažus izaicinājumus attiecībā uz eh, noziegumu novēršanas pasākumiem. Tās ir vecas problēmas jaunās formās. Pirmkārt, cīņa pret terorismu. Mums ir jābūt eh, piesardzīgiem, jo terorisms joprojām apdraud pilsoņus. Uh, otrkārt cīņa pret cilvēku kontrabandu, īpaši sieviešu un bērnu kontrabandu. Nu, sievietes un bērni tiek pārdoti seksuālai izmantošanai, un lielākā daļa prostitūtu ir sievietes, eh, kuras ir eh, kļuvušas par šīs cilvēku kontrabandas upuriem. Tad ir arī eh, datorpirātisms, kiberuzbrukumi, uh, bērnu pornogrāfija. Kā jūs zināt, datorpirātisms ietekmē eh, autortiesības, tad arī jauniešu noziedzību un tās ietekmi uz skolām, ģimenēm un eh, apdzīvotajām vietām. Stokholmas programmai ir ļoti daudz eh, ambīciju, ļoti augsti mērķi. Un pēc pieņemšanas ar visiem grozījumiem, kas tiks sagatavoti dažās nākamajās dienās, un tas būs Spānijas prezidentūras laikā, mums būs jāsagatavo rīcības plāns, konkrētas darbības, jo Stokholmas programmai ir ļoti augsti mērķi. Un šajā rīcības plānā būs dažādas posmas, dažādas prioritātes, ko es minēju. Paldies! Paldies, Hernosina Bono kundze, un mēs gaidām šo rīcības plānu, kas tiks sagatavots Spānijas prezidentūras laikā. Tagad pirmais runātājs Godes kungs no Slovenijas parlamenta, jeb Nacionālās asamblejas nākamais Jonke kungs no Eiropas padomas parlamentārās asamblejas. Tātad eh, godēts kungam vārds. Godātie kolēģi, dāmas un kungi! Es domāju, ka Stokholmas programmas vēstījums ir ļoti iedrošinoši, taču mums ir jāapzinās, ka robežu starp uh, Eiropas Savienības pilsoņu kā individu, individu aizsardzību un pamatiesību ievērošanu ir ļoti trausla un mums jābūt ļoti uzmanīgiem. Mums jāceļšas panākt, lai tie pasākumi, kurus mēs pieņemam, lai uh, nodrošinātu drošību, tomēr nepārkāpj cilvēku pamatiesības. Un tas varētu būt eh, sākums, izējas punkts cilvēku tiesību ievērošanas nodrošināšanai. Taču, lai nodrošinātu drošu Eiropu, mums jāpatur prātā gan drošība, gan arī eh, cilvēku privātuma aizsardzība. Un mums ir arī jāapzinās, ka drošība ir visu pilsoņu labā. Un tas ir vienīgais veids, kā saskaņot procesus drošības jomā un arī pieņemt saskaņotus uh, tiesību aktu šai jomā. Uh, ir dažādi veidi, kā šo cilvēku informētību palielināt, un tas attiec gan uz uh, iedzīvotāju informētības palielināšanu, gan arī valsts ierēģņu informētības palielināšanu. Cilvēkiem ir jāapzinās, ka viņi tiek pakļauti uh, noziedzības riskam, un uh, mums ir jānodrošina to, ka indivīdi jūtas pasargāti. Mums jāņem vērā individuālās tiesības, un mums at, vēlreiz ir jāuzmanās, lai mēs nepārkāptu individu tiesības, cenšoties nodrošināt to, ka viņi jūtas droši. Paldies par jūsu uzmanību. Paldies, Kodes kungs! Nākošais runātājs ir Jonke no Eiropas, e, ir, es atvainojos, Jonke Skunze no Eiropas parlamenta. Eiropas padomas parlamentārās asamblejas, un pēc tam mūsu kolēģi no Eiropas parlamenta Karlis Kola. Paldies, saka Jankis Konze. Protams, es runāju no Eiropas padomas perspektīvas, cilvēku tiesības, likuma, taisnīgums. Ja mēs paraugāmies uz Stokholmas programmu, tajā jau ir atainot vairāk šie problemātiskie jautājumi. Eh, taču arī Eiropas padomi gadiem ilgi strādājusi pie migrācijas un eh, eh, patvērumu nodrošināšanas programmas. Un mēs esam arī pieņēmuši dažādas cilvēku atpakaļ nosūtīšanas programmas un legalizācijas programmas. Es domāju, mēs varam sacīt, Eiropai nekad neizdosies nosūtīt atpakaļ visus Eiropā esošos nelegālos imigrants, kas ir Eiropā. Mēs runājam par 5-6 miljoniem nelegālo imigrantu Eiropā. Un no Eiropas padomas viedokļa ir ļoti svarīgi, lai Stokholmas programma ņemtu vērā, ka jāspēr arī soļi attiecībā uz šiem nelegālajiem imigrantiem. Stokholmas programmai ir jāizskata tas, kas būtu darāms attiecībā uz tiem, kurus nevar nosūtīt atpakaļ, vai kuri nevēlas, lai, viņi nos, lai viņus nosūtītu atpakaļ. Te ir runa par tiesiskumu, protams, arī par cilvēku tiesībām. Te nu es atkārtojos, bet es vēlreiz gribu atkārtot to, ko es pateicu plenārsēdē. Um, Stokholmas programma būtībā skar procesu, migrantu procesu, nevis par konkrētajiem cilvēkiem, kuri, uz kuriem atsauca šis, šīs migrācijas plūsmas. Un es gribētu, lai mēs vairāk domātu par šiem cilvēkiem, kas ir, uz kuriem atainoja šī migrācijas plūsma. Paldies! Nākošais runājas Karls Koeljo, un tad Alberta kungs. Lūdzu, Kārlos, eh, Libe komitejas Eiropas parlamenta loceklis. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Es gribētu sacīt, ka es uzskatu, ka ir svarīgi, ka mums ir jāstrādā drošības jomā. Jo manā skatījumā eh, šeit ir trīs eh, punkti šajā trīs stūrī. Tātad pilsoņu brīvībām un taisnīgumam jābūt ir vienā līmenī. Nav īsti brīvības eh, bre, bez demokrātijas, tad tā būtu uzskatām par, par diktatūru. Un mēs nevaram eh, rūpēties par eh, tiesiskumu bez brīvības un bez cilvēktiesību ievērošanas. Līdz ar to brīvībā ir arī saistī, saistība ar taisnīgumu. Un eh, mm, mums ir tendence uzskatīt, ka mm, drošība mazina brīvību. Tā uzskata daži. Bet būtībā tā ir sarežģīta situācija. Savā ziņā tās būs uz, būtu uzskatāms par lamatām, tomēr šis uzskats nav pareizs. Taču nerunājot vien par šiem principiem, te ir arī jāņem vērā efektivitāte mēs neesam efektīvi darbojoties šai jomā Schengenes zonā. Vissvarīgāki ir nodrošināt informācijas apmaiņu. Ja uh, trešās valsts pilsonis dodas uz Portugālu, tad arī citām dalībvalstīm jāzina, vai viņš būtu jāiztur vai jānosūta atpakaļ. Uh, Un tas ir, tā ir pirmā lieta, ka Schengens sistēmā informācijas apmaiņa notiek efektīvi. Un tad otrais punkts saistīts ar droši, drošību. Eh, mums būtu jāpanāk, lai eh, identitātes dokumentos būtu biometriskie dati. Un eh, tas mums palīdzētu arī izšķirt, vai tā vai kāda automašīna ir eh, nozakta, vai tā to ir nozadzis cilvēks, kurš ir, piemēram, apsūdzēts par, eh, par bērnu pornogrāfiju. Un eh, ir aizdoms, ka līdz 2012. gadam nestāsies spēkā visai jomā paredzētie pasākumi. Un mums ir jānosaka, jāizvirza sev citi mērķi, uh, un jārūpējas par to, lai mēs varētu uh, izveidot to, ko mēs esam apsolījuši saviem pilsoņiem, un te ir zināms problēmas. Un uh, jā, jāizdara spiediens uz komisiju un arī uz dalībvalstīm, lai mēs sev izvirzītos mērķus tomēr izpildītu. Paldies, Karlos! Un tagad vārds Alberta kungam, kurš ir Rumānijas senāta loceklis un pēc tam no apakšējās palātas apvienotā karalistē vārds. Labvakar visiem! Labvakar, dāmas un kungi! Gun, kungi, paldies par doto iespēju izteikties. Es gribētu uzsvērt to faktu, ka mūsu valstī ļoti liela uzmanība tiek pievērsta līdzsvaram, kas ir jārod starp uh, reglamentācija, drošības reglamentācija un pamatiesība ievērošana. Tāpat kā citi runātāji ir uzsvēruši gan tagad, gan plenārsēdes laikā, Eiropas drošība ir noteikums sine qua non brīvības un labklājības jomā. Bet vēl šodien ir milzīgi izaicinājumi. Ir ekonomiskā, enerģētiskā krīze, klimata pārmaiņas, migrācija. Mums ir jāpliecina sava atbildība visām dalībvalstīm, lai aizsargātu mūsu kopīgos intereses. Terorisms, organizētā noziedzība ir attīstījušās pēdējo gadu laikā, un līdz ar to tās ir draudi mūsu sabiedrībai ņemot vērā to, ka organizētā noziedzība apdraud mūsu sabiedrību, Uh, ar cilvēku kontrabandu, ar naudas atmazgāšanu, ar narkotiku tirzniecību. Mums jāīsteno kopīgas iniciatīvas uh, šo noziegumu novēršanas virzienā un uh, arī ir jāvērš eh, arī jātiesā visi šie noziedznieki. Nu, mums jāveic tādi pasākumi, lai nodrošinātu, ka visi šie noziegumi Eiropas Savienības teritorijā tiktu izskausti. Mums ir jākoordinē savas darbības, mums ir jāapvieno savi spēki visās Eiropas Savienības aģentūrās un arī jānodrošina sadarbība visādās e, iestādēs, kas nodarbojas ar informācijas iegūšanu un apstrādi. Mums ir konkrēti jāstrādā ar visiem līdz šim pieņemtajiem dokumentiem. Un, e, manuprāt, e, šai tam jābūt ir Eiropas Savienības prioritātei. Rumānija ir īpaša misija, runājot par uh, noziedzības apkarošanu, jo Rumānija ir eh, austrumu, atrodas uz austrumu robežām. Un mums ir pēc iespējas vairāk jātīsta savas eh, attiecības ar mūsu kaimiņiem, lai mēs varētu turpināt reformas un veikt eh, visus, visus nepieciešamās darbības. Te ir arī liela nozīme partnerībai Balkānu reģionā, un mums ir jāuzlabo sadarbība ar mūsu kaimiņu valstīm. Paldies! Paldies, saka priekšstādātais. Tagad es gribētu arī aicināt Eiropas parlamentu kolēģus izteikties. Sveicu šeit Savros Lambir, Lambrinidis kungu, Eiropas parlamenta priekšstādātāju vietnieku, un katram runātājam ir trīs minūtes laiku izteikties. Lords Haizons izteiksies tagad no apvienotās karalists un tad Zis ir Adū no Grieķijas parlamenta. Priekšstādāja kungs, 1992. gadā mēs izveidojām kopīgu tirgu Eiropas uh, pilsoņiem visā Eiropā, taču mēs aizmirstām par noziedzniekiem, kas uh, arī darbojas visā Eiropā Un es gribētu jums sniegt eh, Lordu palātas eh, ziņojumu par, poli, par Eiropas Savienības policijas spēku darbu. Un te tika secināts, ka dalībvalstis nav veiksmīgi izmantojušas Eiropas Savienības informācijas sistēmu, lai uh, Eiropas Savienībā notvērtu aizdomās turamos. E, nebija arī pietiekama sadarbība starp Eiropolu un nacionālajām policijas vienībām. Un mēs esam uztraukti par to, ka apvienotajā karalistē vairums no mūsu policistiem nemaz nerunā kādā citā svešvalodā, tikai angliski. Un e, līdz ar to kad viņi vēršas angliski pie aizdomātā, aizdomās turamās personas, viņi cer, ka tā spēs atbildēt angliski, bet tā vienmēr nav. Un eh, tiek secināts, ka Eiropola netiek uzskatīts par uh, svarīgu darba vietu. Un visbeidzot, man jāsaka, Eiropola un Eirojusti ir jāstrādā ciešā sadarbībā, taču šīs organizācijas bieži vien nesadarbojas. Un nu, tad, ja abas eh, šīs aģentūras būtu vienā telpā, tad tās tiešām varētu veiksmīgi darboties, notvarot noziedzniekus, taču, diemžēl, tā līdz šim nav. Paldies, Harry, Lord Harrison, ļaujiet man arī piebilst, piebilst cik augstu Eiropas parlaments vērtē eh, tos pētījumus, ko jūsu palāta laika pa laikam īsteno un arī to viedokļu apmaiņu, kas mums ir bijusi šeit Eiropas parlamentā ar jūsu palātas pārstāvī. Nākošā runātāja Zisira Dula no Grieķijas parlamenta un pēc tam Lindblada Gorana kungs. Paldies priekšsādātāji! Nav nekāda šauba par to, ka, Eir, ka Stokholmas programma ir izaicinājums un arī uzaicinājums mums visiem strādāt, mēģinot panākt līdzsvaru starp Eiropas pamatiesību, hartu un arī pilsoņu drošību. Brīvības, taisnīguma un drošības jomā mums ir jāstrādā pret visām e, kriminālajām darbībām. Īpaši pret tām darbībām, kas apdraud e, mūsu pilsoņu drošību, dzīvi un citas lietas. Un tāpēc ir ļoti svarīgi, lai tiktu izstrādāts stabils drošības meha nodrošināšanas mehānisms. Un tad, kas mums ir vajadzīgs? Mums ir vajadzīga sistemātiska pieeja, un es gribētu īpašu uzmanību pievērst eh, preventīviem pasākumiem, profilaksēji un problēmu identificēšanai, un tas attiec uz pārobežu sadarbību. Protams, ka te mums arī jāraugās, kā, kāda pasākuma ir veicami, lai cīnītos pret visiem šiem noziedzības veidiem. Un eh, mums ir arī jāapzinās politisko, politiskā atbildība un Eiropas Savienības iestāžu un eh, visas un eh, dalībvalstu tiesību sargājošo iestāžu un policijas sadarbību. Mums ir jāveicina sadarbība arī starp dalību valstīm. Mums ir jāmēģina pēc iespējas labāk izmantot policijas akadēmijas piedāvātās apmācību programmas. Eiropas Savienība ir norādījusi, kurš, ku, kuras ir tās prioritātes. Un šīs prioritātes tad varētu novērst galvenos draudus, bet mums ir jāizvirst konkrēts uh, rīcības uh, grafiks un jāizstrādā mūsu politikas eh, metodus. Bet mums ir arī jāuzlabo sadar um, ehm, attīstības politika. Un tagad runājot par turismu, es domāju, ir svarīgi norādīt, ka arvien, eh, paliel, arvien pieaugošā migrācija atvieglo uh, noziedzības pieaugumu. Mums ir vajadzīga arī Eiropas uh, patvēruma politika, tāpēc Stokholmas programmai ir jāparēdz jaunās tehnoloģijas, mums ir pēc iespējas labāk jāizmanto visi mūsu in instrumenti. Protams, mums ir arī jānodrošina datu privāta aizsardzība. Un tagad runājot par Frontex Mums ir jāmēģina panākt, lai mēs pēc iespējas labāk varētu izmantot visas Frontex piedāvātās iespējas. Un reģionālajiem um, birojiem, tādam kā piemēram vidusjūras reģiona birojs, būtu ļoti vēlams. Mēs vēlētos, lai tas tiktu izveidots vidusjūras reģionā Frontexa birojs. Un mums ir arī jānodrošina tiesību ievērošana, lai cilvēki justos aizsargātāki, viņiem būtu jābūt pieejamiem tulkošanas, mutiskās un rakstiskās tulkošanas um, pasākumiem tiesu procesos. Mums ir jāpanāk, lai Stokholmas programma pārvērstos par skaidru vēstījumu attiecībā uz likumību, uz pamatiesībām un visiem citiem principiem, par kuriem mēs runājam. Un līdz ar to mūsu pilsoņiem būtu, būs skaidrs priekšstats par mūsu principiem. Liels paldies! Jūs eh, runājāt ilgāk nekā bija paredzēts, bet jūs stāstījāt tik interesanti, ka es nevarēju jūs pārtraukt. Nākošais runātājs ir eh, Gorans Limbrans un pēc tam būdīja Rosamas kundze. Lindblats ir no Eiropas padomas parlamentārās asamblējas. Liels paldies, priekšstādātāji kungs. Es esmu arī bijis aizstājies migrācijas komiteja. Mēs ceram, ka kolēģi Eiropas parlamentā paraudzīsies uz mūsu izstrādāto dokumentu, pieņems to un tad nākošajā nedēļā būs debats. Mums nevajadzētu aizmirst cilvēktiesību jautājumu. Pārstāvot Eiro eh, parlamentoru asamblēju, es arī iestājos par taisnīgumu un brīvību, un tāpēc ir ļoti svarīgi ievērot cilvēktiesības. Un es gribētu mazliet pievērsties migrācijas situācijai, tāpat kā par to runāja Jonkers kungs. Un ir svarīgi pārtraukt runāt par nelegālo migrāciju, jo tas tūlīt rada iespēju, ka viss ir pilnīgi šķērsām. Šie cilvēki nav izdarījuši neko sliktu, viņi ir vēguši no briesmīgas situācijas savā valstī. Uh, Viņi nedodas uz kaut kurien, viņi dodas no kaut kurienes, un viņiem ir vajadzīga drošība. Un tāpēc mums jārūpējas par viņiem. Un tāpēc ir arī svarīgi, lai šiem cilvēkiem būtu pieeja eh, medicīnas pakalpojumiem. Un, es, un, un tā skaitā arī zobārstniecības pakalpojumi. Es arī esmu zobārsts. Es ar to nodarbojos labi, ja reizes nedēļā, bet vienalga es strādāju šajā jomā. Uh, Un 20 gadus es biju zobārs cietumos. Un bieži vien es secināju, ka visi citi noteikumi, visi citi dzīves apstākļi cietumniekiem ir labāki nekā nelegāliem imigrantiem. Un tāpēc Eiropas Savienībā ir jāaizsargā tie, kam šī aizsardzība visvairāk vajadzīga. Paldies! Tagad Balderosam no Itālijas senāta un pēc tam Žanžaks Benistī. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Es uh, gribētu uh, darba grupai uh, pieminēt arī Frontexu. Uh, Lai reaģētu efektīvi un eh, pilnu laiku, eh, runājot par nelegālo vai slepeno ieceļošanu, kā arī lai palīdzētu trešajām valstīm eh, labāk vadīt bēgļu straumes un karot, apkarot arī cilvēku kontrabandu, solidarizējoties savstarpēji ar eh, dalību valstīm, kuras īpaši ir pakļautas šim spiedienam. Ir nepieciešams eh, uzlabot eh, dalību valstu operacionālo sadarbību. Tādēļ mums ir nepieciešams stiprināt Frontexu, gan paplašinot štatus, gan uzlabojot struktūru un piešķirot papildu finansējumu tā aktivitātēm. Eh, Tāpat ir nepieciešams ierīkot eh, Frontex filiālis vai īpašos birojos eh, tajos reģionos, kuros ir veicami īpaši uzdevumi, it īpaši jau vidusjūras reģionā. Bez tam ir nepieciešams norādīt uz to, ka ir ārkārtīgi svarīga loma Eiropas e, imigrācijas aģentūrai. Šeit vajadzētu strādāt visām valstīm kopā, lai sadalītu e, noslogojumu, izmaksas un politiskās sekas, kas ir saistītas ar imigrāciju. Pat labam par to maksā galvenokārt tās valstis, kuras atrodas Eiropas Savienības e, ārējās robežas tūmā. Eh, tāpēc ir nepieciešams eh, eh, strādāt pie šiem te jomām, kas no 2008. gada oktobra ir noteikti zināmi mēri, kurus pieņēma arī 29. un 30. oktobrā Eiropadoma. Ļoti nozīmīga ir Eiropas dienvidu robeža un eh, jū, eh, vidusjūras piekrastes valstis kopumā. Es gribētu norādīt uz Lībiju. Perero eh, Valdneres kundze ir vienojusies ar Lībiju par satelītu sistēmas izvietošanu bēgļu straumes kontrolēšanai, bet šī vienošanās nav īstenota. Vēl es vēlētos runāt par politiku attīstīšanu, kas ir vērsta uz uh, to īpašumu konfiskāciju, kas ir iegūta kriminālu noziegumu ceļos. Te ir runa par ietvaru līgumu, kādā veidā uh, šo te īpašumu varētu konfiscēt. Paldies, tagad vārds Eiropas parlamenta. Es atvainojos, Vispirms vārds Benistī Hjumam un pēc tam Lambrinīdis kungam Eiropas parlamenta priekšstādātāja vietniekā. Priekšstādātāja kungs, es tikai gribētu sacīt, ka visiem ir jāpiekrīt tam, ka informācija jānodrošina pārobežu režīmā un attiecīgajām pusēm ir jānodrošina automātiska pieeja specifisko datu bāzēm. Uh, un tas attiec gan uz uh, eh, DNS datiem, gan arī uz citiem datiem. 26. maijā parakstītā 2005. Eh, gadā paredzētā programma paredz īstenot informācijas uh, pārsūtīšanu visām tiesību sargājošām un policijas iestādēm. Taču uh, Tas līdz šim nav nodrošināts automātiski. Pat labam šī informācija tiek nodrošināta ar starpnieku palīdzību. Un eh, līdz ar to šie dati vēl ar vien paliek anonīmi un tikai salīdzinot datus var secināt, eh, kādam DNS profilam īsti atbilst konkrētā persona. Bet Francijas partneriem nav iespēja uh, izmantot šos datus, jo viņu rīcībā nonāk tikai kopija. Uh, ties, 2005. gada 14. janvārī notika sanāksme, uh, Un eh, tad beidzot Francijai tika dota iespēja eh, piekļu, piekļūt Austrijas un Vācijas datu bāzēm. Un eh, bija 4500 personu dati, un tajos bija 21 cilvēks, kurš bija ap, kurš bija saistīts ar um, pornogrāfiju, un citi noziedznieki. Un mums ir jānodrošina tāda informācijas plūsma kā no Eirodok un Eiropas dalību valstīm ir jādarbojas koordinēti un jāaizsargā attiecīgo um, cilvēku individuālie dati. Paldies! Tagad vārds Lambrinīdis kungam, kurš ir uh, Eiropas parlamenta um, priekšsēdētāja vietniekam. Pēc tam Pāvila kungs. Lielas paldies priekšsēdētāji. Paldies arī uh, Nacionālo parlamentu pārstāvjiem, kolēģiem. Kā jūs zināt, uh, tēma, par kur mēs runājam šodien, ir uh, tagad iekļaujam Eiropas parlamenta koplēlu, koplēmumu procedūras ietvaros. Un ar uh, Dulo Zisi es kā Grieķijas parlamenta pārstāvis esmu apspriedis to, ka Grieķijas parlamentam būtu jāorganizējas tā, lai mēs jauno uh, tiesību aktu jaunos tiesību aktus varētu izmantot pēc iespējas efektīvāk. Un es pieņemu, ka arī citās dalībvalstīs ir jāveic šāda veida reorganizācija, un jums ir jārunā par to ar jūsu parlamentu priekšsēžiem un ar jūsu parlamentu deputātiem. Ja mēs eh, šos tiesību aktus neīstenojam pareizi, tad tie patiesībā zaudē jēgu. Un otrs jautājums saistīts ar internetu. Man šķiet, dārgie draugi, ka šis būs jaunais cīņa, cīņas lauks uh, pamatiesībām m, mm, pret drošību. Privāta kompānijas un krimināļi grib pēc iespējas vairāk uh, nodrošināt savu datu aizsargājamību. Jautājums ir, kā mēs varam strādāt ar internetu kā ar tādu instrumentu, kas gan nodrošina eh, biedrošanās brīvību, gan eh, runas brīvību un citas pamatiesības, bet tai pašā laikā ir instruments, kas eh, būtu jākontrolē, lai notvērt noziedzniekus. Šajā padomu, šis, šis parlaments un šī padome Tikai pāris, pirms pāris nedēļām vienojās par kompromi, kompromisu, par kur jūs iepriekš visticamāk zināt. Tad ko darīt tajos gadījumos, kad kādas privāta kompānijas nolemj atņemt pieeju internetam? Un mēs noteicām, ka pieeja internetam ir tāda pati pamatiesības tāda pat pamatiesība kā jebkuras citas, un tāpēc nedrīkst laupīt pieeju internetam. Un eh, šie jautājumi noteikti tiks izskatīti arī dalībvalsts parlamentos, ja tie vēl netiek izskatīti tagad. Un vēl es gribētu cita starpā piebilst, ka nevienā no mūsu valstīm policijai nav tiesību izlasīt mūsu vēstules, ko mēs nosūtam, parastās vēstules. Tikai uz tā pamata, ka rodas iespējas, ka, es, nu, tikai uz tā pamata, ka ir aizdoms, ka cilvēks, kas to ir nosūtījis, varētu būt terorists. Bet daudz vieglāk ir izskatīt uh, ēpastus, kas tiek nosūtīti. Ja mēs neļaujam policijai pārbaudīt vēstules, kas tiek nosūtītas ar parastā pastarpniecību, Tad, eh, kā gan mēs to varētu ļaut policijai vai privātām kompānijām pārbaudīt mūsu e-pastu? Cilvēki bieži vien nedomā par to no šāda viedokļa. Un vēl jautājums par imigrāciju. Daudziem Eiropas parlamentā ir, nodok, ir viedoklis, ka ir vismaz trīs jomas, kurās uh, dalībvalsts parlamenti un Eiropas parlaments varētu sadarboties. Pirmais jautājums ir saistīts ar imigrantu integrāciju. Bieži vien tas tiek uzskatīts par vietēju raksturu jautājumu. Tikai tad, kad integrācija neizdodas, tad bieži vien uh, centieni no Eiropas Savienības ir īpaši izteikti. Un visparastākais piemērs ir Uh, debats par Lisabonas līgumu Nīderlandē vai Francijā, kur cilvēki vairāk pievērs uzmanību nevis pašai, uh, nevis pašam Lisabonas līgumam, bet gan tam, kā tas varētu iespaidot Turcijas iestāšanos un uh, visus tos migrantus vai uh, islāma ticīgos, kas ir nonākuši Eiropā. Manā skatījumā tas, e, šī sasaiste bija nepareiza, un tomēr tā bija tieši tāda. Un Eiropas Savienībai šie jautājumi ir jāskata ar e, sadarbībā ar dalībvalsts parlamentiem. Nav jēgas apgalvot, ka viss darbojas lieliski, ja mēs neapspriežam konkrētās problēmas. Nākošais jautājums ir par solidaritāti starp valstīm, kuras ir eh, spiestas uzņemt vislielākās migrantu plūsmas. Un uh, ir tādas valstis, kas uzņem ļoti daudz migrants, uh, gan likumīgi, gan nelikumīgi, gan arī patvērumu meklētājus. Un uh, tas, piemēram, ir Malta, kas pavisam neliela valsts, vai Kipra, Grieķija, Spānija, Itālija Bieži vien uh, reakcija no pārējām Eiropas dalību valstīm ir šāda, tā nav mana problēma. Bet tā ir mūsu viskopīgā problēma, jo mums ir jāuzrauga mūsu robežas, ne tikai no policijas viedokļa, bet te ir runa arī par cilvēku tiesībām. Lai cilvēki, kuriem ir nepieciešamība beigt no savām valstīm, var doties uz Eiropu, vai tad, ja tas ir nepamatot, lai viņi varētu, lai viņas varētu nosūtīt atpakaļ. Nākošais jautājums par antiterorismu. Mēs, protams, visi gribētu paraudzīties uz Eiropas eh, padomas ierosinātiem grozījumiem. Paraugieties uz to, vai šie pasākumi, kas jau ir stājušies spēkā, tiek pareizi īstenoti un jāraugās ne tikai uz to, vai cilvēks tiek notverts, pie, piemēram, bet arī uz to, vai šādā veidā tiek ievērots viņa pamatiesības. Mums ir vīz, mums ir prom līmums, mums ir eh, līgums ar, nolīgums ar ASV SWIFT Eurodac, un tas arī ir nolīgums starp uh, ASV un Eiropas Savienību par uh, apmaiņu ar datiem par uh, bankas kontiem. Un uh, ne visi pasākumi tiek īstenot visās dalībvalstīs. Bet mums, mēs šeit runājam par jauniem pasākumiem. Godātais priekšsādātāji, manā skatījumā galvenais ir plānot antiterorismu politiku saprātīgi. Mēs negribam, lai teroristiem būtu iespēja šķērsot robežas, mums to pat nezinot. Taču šai robežu uzraudzībai jābūt proporcionālai. Ja tā tāda nav, tad mums uh, būs jāpieņem atkal citi pasākumi, kas nenodrošinās pamatiesību ievērošanu. Tomēr uh, tomēr arī nebūs īpaši efektīvi. Liels paldies priekšsēdātājs Aklamrenīdis kungs, jo jūs man nepārtraucāt. Liels paldies par šo uzslavu. Es saprotu, jūs tiešām esat izmantojis visu savu laiku. Lambran kungs no Čehijas republikas un tad Tolī Kapaņi no Somijas. Vážený pane předsedo, velice rád využívám vaší výzvy upřímné. Es esmu ļoti gandarīts par iespēju izteikt eh, savu viedokli. Eh, man vēl pāris piezīmes. Vispirms es vērīgi klausījos citu teiktajā. Protams, arī tajā, kas tika teikts plenārsēdes laikā. Es gribētu teikt, ka eh, visvairāk tika runāts par tiesībām, bērnu tiesībām, cilvēku tiesībām, patvērumu meklētāju tiesībām un tā tālāk un tā joprojām. Tomēr tikpat kā neviens nerunāja par saistībām un pienākumiem. Un, protams, ir tā, ka neviena sabiedrība nevar pastāvēt, eh, neievērojot pamatiesības. Tomēr šai sabiedrībai ir absolūti ir eh, jāpanāk tas, lai tiek ievērot pienākumi. Šīs divas lietas ir savstarpēji saistīts. Es pusi no savas dzīves esmu pavadījis totalitārā sistēmā, Es zinu, ko, kādi savulaik eh, mums bija konkrēti kritēriji, domājot par demokrātisku eh, valstu uzbūvi. Es zinu, ka daudzi no mums pārcēlās uz dzīvi citās valstīs, eh, centrāla Eiropas valstis viņus uzņēma, piemēram. Tas mums bija ļoti nozīmīgi. Es esmu gandarīts par to, ka mēs pat labam varam radīt eh, jaunas iespējas, eh, tādējādi dodot savu ieguldījumu to cilvēku labā, kuri augstu vērtē mūsu vērtības un kuri grib piedalīties eh, Jāncelsmas darbos. Es gribētu pieminēt vēl vienu lietu. Mums ir nepieciešams iestāties par to, lai mēs, nepali, lai ne, mēs nenoslēgtos. Mums ir jāsaglabā atklātība un atvērtība. Es, protams, zinu, kāda ir Lisabonas stratēģija, un es zinu, kāda ir atsevišķa mē, politiķu mērķi. Protams, dažreiz prasības ir tik uh, lielas, ka būtu nepieciešams budžets divkāršā apjomā Eiropas Savienībā, lai to visu finansētu. Uh, līdz ar to ir jāskatās, ko var reāli finansēt un, un ko, ko nevar finansēt. Un e, te, šie te visi grupējumi, noziedzīgie grupējumi un noziedznieki bieži vien policijai ir soli priekšā. Ja mēs apvienotu spēkus, mēs noteikti varētu darīt daudz vairāk lietas labāk. Un kur nu vēl datu aizsardzība, kas mums arī jāievēr? Paldies, Stalīkungs. No Somijas. Galan from Belgium. Tad no Beļģijas pārstāvja. Kiitos puheenjohtaja. <clears throat> Yleisistunnossa korostin puheenvuorossani yhden... Paldies. Kad es izteicos plenārsēdē, es uzsvēru, cik svarīgi ir harmonizēt patvēru meklētāju politiku. Un eh, jāvienojas par to, cik tā mums būtu svarīga. Protams, ka līdz ar to ir kārtīgi jāuzraug robežas, un tās ir Frontex pārziņā. Protams, mums ir jāstiprina Frontex loma, taču mēs nevaram no tā prasīt visu. Protams, ka mums ir problēma ar uh, Uh, patvērumu meklētājiem, kas uh, varētu būt arī saistīti ar organizēto noziedzību, jo ir noziedznieki, kas transportē cilvēkus, pieprasa milzīgu naudas summu par to, un uh, tas viss tiek darīts nelegāli, tumsā vai kādos slēptās vietās transporta līdzekļos. Uh, ļoti svarīgi ir godīgi izskatīt patvērumu meklētāju pieprasījumu. Un mēs negribam, lai Eiropā ierodas arvien vairāk nelegālo strādnieku. Līdz ar to mums vajadzīgi ir kopīga politika, mums ir jāizstrādā vienādas procedūras, kā izskatīt patvērumu meklētāju pieprasījumus. Priekšstādātāja kungs runājot par policiju, man jāsaka, ka Stokholmas programma izskatās tīri labi. Bet mums ir vajadzīga pareizā stratēģija, lai izskatītu patvērumu meklētāju iesniegums, līdz ar to mums arī vajadzēja nodarbinātības stratēģija un jaunās tehnoloģijas, kas varētu nodrošināt uh, drošību mūsu pilsoņiem. Mums ir labāk jāsadarbojas eh, starp policijas spēkiem Eiropā. Arī Somijai ir savas eh, idejas šai ziņā. Mums ir pilotprojekti, kurus ierosināja pašreizējā prezidenta valsts, un tad, tas arī attiec uz eh, muitas sadarbību. Un ir sv svarīgi attiecīgi novērtēt organizētās noziedzības draudus un uh, palīdzam policijai strādāt ar to, mazināt to. Un arī jāsadarbojas ar mūsu reģionālajiem sadarbības partneriem. Un tagad vārds Žaklīna Ganāna no Beļģijas un pēc tam Kristofs Hagans. Paldies, priekšstādātāji kungs. Es izteikšos pavisam īsi. Es gribētu skart trīs punktus par poli policijas sadarbību Eiropā. Mēs runājam daudz par policijas sadarbību ar kaimiņu valstīm, bet es domāju, vispirms vajadzētu vairot sadarbību pašā Eiropas iekšienā. Beļģija tā sadarbojas ar Franciju, bet arī ir jāuzlabo sadarbība uh, lai varētu strādāt pret, uh, lai varētu cīnīties uh, ar narkotikām un arī ar krāpniekiem uh, Eiropas Savienības ietveros. Un runājot par patvērumu politiku, divas lietas. Ir viens elements, ko, ko man šķiet ir grūti saprast Eh, jā, ir valstis, kurām ir, eh, kurās ir draudi cilvēku dzīvībai trešās valstīs. Un Beļģijā mums, eh, piemēram, ir programma, kur mēs uzņemam uh, Eh, citu valstu cilvēkus, piemēram, bulgārus un rumāņus, un man tas ir grūti saprotams, jo mums visiem ir vienotā Eiropas zona, un viņi tiek šeit uzņemti kā patvērumu meklētāji. Un runājot par ekonomisko jomu, eh, mums arī ir eh, jāsadarbojas īpaši ar Austrum Eiropas valstīm īpaši, lai mēs varētu nodrošināt, eh, ka tiek eh, ka mums eh, nodrošinātu visus darbiniekus, kas mums vajadzīgi dažās profesijās, kas varbūt ir pieejamas, kur mums darba spēka trūkst, bet Austrum Eiropas valstīs šāds darba spēks varētu būt. Šai jomā es daudz strādāju Francijas prezidentūras laikā bija konferences par šo jautājumu, un arī Francija grib eh, vairot šo ekonomisko migrāciju, lai nodrošinātu darba rokas tajās profesijās, kur, profesijās, kur to pietrūkst. Paldies! Tagad vārds Kristofam Hāgenam no Austrijas parlamenta un pēc tam Šufakungs no Beļģijas. Viņš ir pēdējais runātājs manā sarakstā. Ja neviens cits negrib vēl izteikties, tad ar to arī runātājs saraksts beigsies. Ja jūs gribat izteikties, tad lūdzu to norādēt tagad. Tagad vārds Hagenkungam. Priekšsēdētāji kungs, dāmas un kungi policijas darba koordinācija un sadarbība Eiropā, manuprāt, ir ārkārtīgi nozīmīga. It īpaši jau pārobežu kontekstā. Austrija iet e, savu ceļu. Mēs ar savām kaimiņu valstīm jau esam izvērsuši policijas sadarbību. Arī notiekot Eiropas pasaules pusbola, futbola, Eiropas futbola čempionam 2008. gadā, mēs e, sadarbojamies ar citu valstu policistiem. Protams, ka bija problemātika, ka viņi nevarēja aktīvi iejaukties, jo likumdošanas akti to nepieļāva. Austrijā arī šeit ir soli tālāk. Mēs ceturtdien pieņemsim likumu par to, ka parlamentā, kas nodrošina ārvalstu policistiem lielākas tiesības darboties e, Austrijā. Tas ir pirmais solis. Es domāju, ka ir ļoti svarīgi arī e, tas, kā Eiropas parlaments Mm, e, pievērš uzmanību tam, lai citu valstu e, parlamenti radītu priekšnoteikumus e, policistu sadarbībai. Eiropas līmenī, nodrošinot tādējādi viņiem arī praktiskās sadarbības iespējas. Mazliet sāpīgs ir jautājums saistībā ar SIS-2 tā, šī sistēma vēl nav sākusi darboties. Manuprāt, ir ļoti svarīgi, eh, lai mm, procesus censtos pātrināt, jo Eiropas datu apmaiņa ir nozīmīga. Es skatos, eh, laiks atkal skrien uz priekšu, tāpēc izteikšos īsi. Tāpat svarīga tēma ir patvērums. Tika jau pieminēts, ka Itālijai, Grieķijai un daudzām valstīm ir jāaiznes vislielākā slodze. Ja mēs paskatāmies, Austrija atrodas Eiropas eh, vidū. Un pat mums jau šogad bijuši uh, eh, 18 tūkstoši eh, pieteikumi uz uh, patvērumu. Te būtu ļoti nozīmīgi, ka arī patvēruma likumdošana tiktu sabalansēta visā Eiropā, lai atslogotu atsevišķās dalību valstis. Eh, patvērumu, eh, tātad eh, šeit patiešām ir jā, jāregulē šis te aspekts. Treškārt, es gribētu atbalstīt vēl vienu lietu, ko jūs pieminējāt. Proti to valstu atbalsts, kuras atbalsts tajām valstīm, kuras atrodas pie Schengenas ārējām robežām. Un te, protams, ir svarīgi, lai Frontex saņemtu atbilstīgu finansējumu Tāpat arī tas, e, e, lai šīs valstis, kuras daļai Eiropas Savienībā ir tikai neilgi un e, atrodas sliktā ekonomiskā situācijā, saņemtu arī atbilstīgu Eiropas Savienības atbalstu, jo tas jau ir kopējās interesēs. Mm, tas nozīmē, ka valstīm jānodrošina attiecīgais finansējums un tehniskie līdzekļi. Paldies! Thank you. The Paldies! Pēdējais runātais manā sarakstē, sarakstā ir Bečups no Beļģijas eh, deputātu kamērs. Lūdzu, vārds jums! Paldies, priekšstādātāja kungs, mīļie kolēģi, mēs nedrīkstam aizmirst, ka nelegālo imigrantu problēma eh, satura būtiskus citus sabiedrību elementus kas ieplūst arī dzen mūsu sabiedrībā. Un bieži vien tādējādi e, iznāk, ka e, mēs aplaupām cil, cilvēkus, e, cil, cilvēku potenciālu tajās valstīs, no kurām cilvēki izceļo. Uh, Tas nozīmē, ka Eiropā ir domā, jādomā par ātru un efektīvu izraidīšanas politiku un eh, arī ar, eh, par Eiropas Savienības kontroli un eh, attīstības palīdzību konfliktu zonās un tajās valstīs, no kurām nāk bēgļu traumas. Protams, ka bēgļi ir cilvēki ar, ar labiem uh, Um, nodomiem, uh, un Eiropa ir bijusi vienmēr mīķa, mērķa kontinents. Tomēr ir arī cilvēki ar sliktiem nodomiem, kuri no bijušās PSRS ved kodola materiālus, uh, lai izgatavotu ieročus, uh, kas rada atomu efektu. Uh, Tātad mums ir jārada apstākļi, lai uh, cilvēki ar sliktiem nodomiem nevarētu tos īstenot. Tam ir nepieciešama uh, nopietna juridiskā uh, struktūra. Mums ir jārada skaidra tiesiska valsts. Un tas attiecas ne tikai uz Eiropas Savienību kopumā, bet arī uz katru dalību valsti. Eiropas Savienībā ir jābūt spējīgai rīkoties, tai ir jāgodina mūsu kultūras vērtības, un tai ir jābūt stabilām robežām, sadarbības starp Eiropolu un Eirojust, un tā tad e, jāizveido speciāla Eiropas Savienības drošības sistēma. Es eh, augsti vērtēju dalību valstu suverenitāti, bet man liekas, ka mums Eiropā ir nepieciešami drošības centri. Protams, ka šeit nedrīkst eh, tikt kontrolēta individa brīvība. Eh, skaidrs, ka tam ir jāpaliek dalību valstu līmenī. Tomēr pamatiesības un brīvības mums ir jā, jāpilnveido arī no savas puses. Paldies! Paldies, ar to beidz mūsu runātāja saraksts. Es gribu visiem pateikties par jūsu līdzdalību. Es domāju, ka nav nekādu šaubu par to, ka šis temats Eiropas drošības stratēģija ir milzīgs temats, bet tas arī izraisa vairākus politiskos viedokļus par šo pašu tēmu. Un Līdz ar to es dodu vārdu mūsu ziņotāji Karmen Hermose Bono kundzei, un tad jūs varētu varbūt izdarīt pirmo mēģinājumu sniegt secinājums, un pēc tam galējies secinājumi būs no Ingas Gecenas kundzes. Liels paldies! Uh, Tas patiešām tagad nav vienkāršs uzdevums. Bija apmēram 20 uh, uzrunas, un šeit bija ļoti daudz konstruktīvu un interesantu priekšlikumu un ideju. ja, es, uh, ja man būtu jādod ātrs vērtējums, tad es teiktu, Mm, ka mūsu spriedums par Stokholmas programmu ir pozitīvs. Lielākā daļa eh, runātāju vismaz tā izteicās. No st Lisabonas eh, līgumā spēkā stāšanās tiek gaidīts ļoti daudz. Eh, tāpat arī Stokholmas programma tiek saistīta ar lielām perspektīvām Tas nozīmē, ka mēs ceram, ka tā dos pievienoto vērtību. Daži no e, sēdes dalībniekiem runāja par to, ka ir jāizvērtē gan e, tiesību, brīvības un drošības politikas, e, kas ir domātas, protams, arī, lai ievērotu līgumu nosacījumus. Tik arī pieminēts, ka ja mēs nebūsim pietiekami ambiciozi. Un, ja mēs neko negaidīsim no programmas, eh, tad eh, mūsu mērķi būs eh, vēl mazāk ambiciozi. Dažas tēmas tika atkārtotas vairāk kārt, piemēram, sadarbība starp dalību valstīm. Eiropas parlamentu, valstu parlamentiem, dalību valstu parlamentiem, arī jaunu instrumentu izstrādāšana. Uh, Tātad Stokholmas programma, Lisabonas līguma stāšanās spēkā. Tāpat kā migrācija, nelegālā imigrācija, patvēruma tiesības bija bieži pieminētas tēmas. Manā valstī pirms dažām dienām mēs pieņēmām jaunu patvēruma likumi, likumu, eh, kas eh, arī tā tad īstenos būtiskākās direktīvas. Tas būs spēkā arī attiecībā uz citām Eiropas Savienības dalību valstīm. Eiropas Savienībai ir jārod kopīgs, eh, kopīga pieeja patvēruma politikas kontekstā. Eh, daudzi pieminēja arī eh, noziedzības apkarošanu, piemēram, cilvēku kontrabanda, nelegāla cilvēku kontrabanda, drošība. Bet viena tēma mm, stāv pāri de, visā, visās, visām debatēm, proti līdzsvars un sabalans balans starp drošību, pamatiesībām. Tātad drošība un cilvēku pamatiesības. Tie ļoti būtiski aspekti. Kaljau kungs arī ļoti labi to Eh, radīja pārskatu. Nav drošības, bet brīvības. Eh, bez brīvības, bet nav arī brīvības, bet eh, bez drošības. Mēs mēģinām uzlabot visas sistēmas, gan informācijas sistēmu, gan kriminālu procesa sistēmu, gan sodu izciešanas sistēmu. Uh, To mēs varēsim izdarīt tikai tik ilgi, kamēr pamatiesības un pamatbrīvības tiks, eh, eh, tiks eh, nodrošinātas. Liels paldies jums, un tā, man, man nācās tur lietot vairāk laika. Es domāju, ka mūsu kolēģe jau ļoti labi apkopoja šodienas tēmas eh, pēc eh, šī te laika, kas viņai bija pārdomām. Es arī uzskatu, ka Stokholmas programma tika uztvērti eh, pozitīvi gan tās virzība, gan arī tomēr tika teikts, ka tai vajadzētu būt konkrētai tai vajadzētu arī veikt eh, konkrētāku izpētes darbu nekā Hāgas programma. Daudzi domāja par to, ka programma gan tika toreiz pieņemta, bet netika īstenota līdz galam. Arī es uzskatu, e, ka daudzi uzskata, ka policijas e, sadarbības attīstība rit labi, tā piemēram kopīga lietu izmeklēšana vai informācijas apmaiņa e, noziedzības apkarošanas interesēs. Runājot par policiju, te mēs, mēs runājam tātad gan par solidaritāti starp dalību valstīm, ja mēs runājam par atbildības dalīšanu. Tātad atbildība, bet arī solidaritāte ar cilvēkiem, kuri ieceļo mūsu valstīs jo ļoti bieži ir tā, ka viņiem ir reāls iemesls, kāpēc viņi grib bēgt no savām dzimtajām e, zemēm. Protams, ka tas ir jāņem vērā, bet tomēr ir nepieciešams izstrādāt vairāk e, likumdošanas aktu un dalīties atbildībā. Zviedrija ir uzņēmusi ļoti daudzus bēgļus salīdzinoši ar mūsu iedzīvotāju skaitu. Par to es esmu lepna. Vēl ir svarīgi noziedzības apkarošanas un pamatiesību kontekstā, eh, ka mēs pievēršam eh, uzmanību abiem aspektiem, radot līdzsvaru. Mums kā parlamentāriešiem arī jāpievērš tam īpaša vērība. Noslēgumā liels paldies visiem, liels paldies priekšsēdētājam un priekšsēdētāju vārdā pateicos visiem diskusijas dalībniekiem. Es domāju, ka, šādējā, ka tādējādi eh, mēs eh, varam paplašināt tēmas, eh, kuras rītdien referente varēs vēl labāk prezentēt. Paldies!